Šodienas protokols tiks iesniegts parlamentam nākošā sesijas sākumā. Ja nekādu komentāru nav, tad šodien pieņemtās rezolūcijas tiks nosūtītas institūcijām un iestādēm, kas tajās ir minēts. Līdz